ready to start. Mēs esam gatavi sākt darbu. Mums bija divi iepriekšējie darbkārtības punkti ar FEM komiteju, un tagad mums notiek kārtējā Lībe komitejas sēde. Mēs iesākumā pieņemsim piedāvāto darbu kārtību, un es uh, Eh, paziņoja, ka Eiropas patvēruma atbalsta biroja izpildirektora iecelšana tiek atlikt uz nākamo Libijas sanākšanu, kas notiks 9. decembrī. Un arī daru zināmu, ka koordinātora sanāksme notika šodien, un atsevišķi koordinātori ieteikumi ir apstiprināti lai piešķirtu ziņojumus, un ja jūs neiebilstat, tad rīt mēs izdalīsim ziņojumus, kas ir piešķirti saskaņā ar tikko pieņemtajiem lēmumiem koordinatoru sanāksmē, kura notiks šodien. Mēs arī apstiprinām darbkārtības protokolu, eh, sanāksmes protokolu, Un uzreiz pāriesim pie piektā punkta, kas attiecas uz starptautisko aizsardzību. Dalībvalsts, kas ir atbildīga pār trešās valsts valsts piedarīgā vai bezvalstnieka pieteikumu izskatīšanu. Vikstroms kundze. Paldies, priekšsēdētāji, gribēju tikai skaidri norādīt tā, kā esmu referente e, eh, Dublinas divi sakarā, dārgie kolēģi. Parlamenta pirmā lasījuma pozīcija par pārskatīšanu tika pieņemta 2009. gada maijā, un kopš tā laika ir ievēlēts jauns parlaments, un es pārņēmu ziņojumu no iepriekšējās referents Janīnas Henis Platshartas. Process turpinās, padome ir tuvāka kopīgajai pozīcijai, un mēs ceram uzsākt trilogus nākamā gada sākumā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, vai pat steidzam man kā referentei, oficiāli pārliecināties, ka parlaments ziņojums no 2000, 2009. gada e, saņem jaunievēlētā parlamenta atbalstu. Un ar gandarījumu es redzu, ka ēnu referenti ir piekrituši, vienojušies, un mums ir vienota spēcīga parlamenta pozīcija, tas ir būtiski mums visiem. Tāpat arī esmu gandarīta par to. Gri es gribētu, lai komiteja vēlreiz apstiprina, ka tā tas tik tiešām ir, un tādā veidā man būtu eh, komitejas atbalstīts mandāts turpināt sarunas, kas iesāktas pagājušā gada mājā. Un priekšsēdētāji, es gribētu, gribētu paskaidrot mūsu prioritāros punktus šajā ziņojumā, cita starpā, uzsver to, ka cita starpā tie ir uh, Eh, transferu pārtraukums. Eh, parlaments uzskata, ka šāda atsauce ir jāiekļauj gala dokumentā. Tāpat arī ir jēdziens ģimenes locekļiem un nosacījums um, nepilngadīgajiem palīdzībai aizturēšanai cita starpā, kā jau es sacīju. Un es ceru arī, ka Beļģijas prezidentūra ir pieņēmusi zināšanai šos punktus un pievienosies parlamenta pozīcija šai sakarā. Un es ceru, ka Beļģijas prezidentūra sadarbosies ar mums tād, kad mēs būsim nonākuši tuvāk gala sarunām teksta sakarā. Lūk, tie bija daži punkti, kurus es gribēju paskaidrot pirms mēs pārējām pie balsošanas. Paldies! Jā, Vikstraumas kundze, es gribēju sacīt, ka ja nav iebildumu, mēs varētu pieņemt zināšanai jūsu tikko komentēto vienošanos un pāriem komitejas deputātiem. Jūs darījāt zināmu kopīgo situāciju, kāda šobrīd ir attiecībā uz Dublinas divu regulējumu pārskatīšanu un Pirms mēs pārējām pie balsošanas, papa Nikolau kungs gribētu arī sniegt savu komentāru, un varbūt mēs varat uzklausīt arī komisijas pārstāvu, bet ka papa Nikolau kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties Vikstrams kundzei un gribēju apstiprināt to, uh, ko viņa sacīja. Mēs piekrītam viņas tikko sacītajam un mēs pilnībā atbalstām e, šādu vir, darbu virzienu. Un mums pēc tam būs e, liels darba apjoms, kas jāveic. Paldies! Mēs pieņemam zināšanai sacīto, ja citu komentāru nav, es domāju, varbūt komisija gribēja izteikties, bet, ja komentāru vairāk nav, mēs pāriem pie nākamā punkta, kas ir elektroniskā balsošana. Tātad, dāru jums zināmu, ka ir jāsagatavo kārtas Vikstroms kundze, lūdzu, jūs vēl gribētu ko teikt. Uh, Eh, priekšsēdētāji, esmu eh, tā apjukusi, es braucu uz Ženēvu, visur, eh, kur vien iespējams Eiropā, lidostas ir slēgtas, esmu eh, spēku izsīkumā, esmu nozaudējis savukārt, man asisten, mans asistents jau to nes, es asistente jau nes man kārt, varbūt mēs varētu vienkārši tukši parunāt, kamēr viņa atnāk. Vai jūs tiešām gribat, lai es tukši parunāju? Mišēl, jums ir kārte? Lamberts kundze. Es varētu palīdzot kolēģei tukši parunāt kādu brīdi un kā ēnu referenti no savas politiskās grupas šajās sakarā. Mūsu viedoklis ir tāds, ka ir jāpatur iepriekšējā parlamenta eh, sagatavotā pozīcija, un mēs domājam, ka balsojumu var atbalstīt. Vai jūs vēl gribat, lai es tukši parunāju? Ja nē, tad. Eh, nē, nē, klāt morā es arī varētu eh, palīdzēt. Es. Mums tā patīk Vikstroms kundze, ka mēs tik tiešām ar prieku varam tukši parunāt un darīt to ļoti lēnām. Mēs eh, pilnībā atbalstām viņas pozīciju. Tas gan nebija pārāk daudz runāšanai, tas bija tikai viens teikums, bet gribēju piedāvāt varbūt pāriet pie mana balsojuma, bet es atkal gribu savu balsojumu maksimizēt. Vikstroms kundze, ja neiebilstat, tad tā vietā, lai mēs klausītos mūziku vai runātu par uh, laika apstākļiem, mēs varbūt pāriesim pie, jā, es redzu, nāk jūsu asistente, tas ir ļoti, ļoti savlaicīgi un paldies par palīdzību. Tagad mums ir sastais punkts direktīvas darbības joma iekļaušana iekļaut starptautiski aizsargātas personas. Šī vienošanās tika panākta Yes, I was, I was gonna announce. Jā, es tikai gribēju paziņot tematu, kur, šeit, kur ir referents Klots Morājas, vai tā ir? Bet mēs varētu vispirms, eh, eh, vispirms eh, veikt Vikstromas balsojumu. I've been reported that precisely Man tiek ziņots, ka tā kā jūs paziņot par vienošanos, nav eh, nepieciešamības elektroniski balsot tā kā ir tagad. Bet, Būsutilkungs, priekšsēdētāji, ja es pareizi saprotu, referente lūdz apstiprinājumu balsojumu Eiropas parlamenta pozīcijai ja mēs vēl aizvien skatām to pašu darba kārtības punktu, kas ir Vikstromas balsojums. Jā, tādā gadījumā liekam uz balsošanu piekto punktu, tas ir punkts, kur referenti ir Vikstromas kundze. Elektroniskā balsošana mums ir. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir 21 pār, neviens pret, neviens neaturas. Intvelds kundze nevarēja īstenot savu elektronisko balsošanu, taču viņa tiks pieskaitīta kā balsojums par, un Hedze kundze arī nedalbo, nedarbojās jūsu Jūs iekārta tātad 23 ir pār, neviens neaturās, neviens nav pret, paldies, uh, un Vikstroms kundze, jūs esat saņēmusi apstiprinājumu balsošanu, un mēs pārējām pie sastā darba kārtības punkta, kas ir atkar elektroniskais balsojums attiecībā uz direktīvas uh, darbības jomas paplašināšanu, iekļaujot tajā starptautiskais sargāts personas. Šī vienošanās ir panākta Eh, paplašinot eh, direktīvas jomu iepriekšējā trilogā, kas notika 9. novembrī, piedaloties valsts sekretāram Batlē un komisārē Malstrēmai. Valstrēmai. Šīs dosie satura nosacījumu par Korel, korelāciju tabulu, kas ir horizontālā līmeņa jautājums. Un tagad mēs pārējām pie balsošanas. Un ja vispirms gribētu zināt, vai jūs piekrītat teksta balsojumam blokā, lai varētu apstiprināt vienošanos, kas ir panākta padomē. Ir piedāvājums balsot blokā. Un Es saprotu, ka referents Morais piedāvā bloka balsoju par tekstu, kā norādīts 2010. Eh, gada novembra vēstulē no padomas Morais kungs, vai jūs vēlaties izteikties? Es gribēju tikai teikt, ka piedāvāju eh, bloka balsojumu tā vietā, lai mēs balsotu eh, trīs lapuses atsevišķi. Jā pārējām pie balsošanas. Teksts mēs liekam uz balsošanu tekstu tādu, kā tas ir iekļauts padomis eh, novembra vēstulē, 18. novembra vēstulē pielikumā. Sākam balsot. Doesn't work. And the vote is closed. Beidzam balsot. 25 par, plus Intveldes kundze 26, neviens neaturās, neviens nav pret, pieņemts. Un visi secīgie grozījumi ir atkrituši, mēs pārējām pie galīgā balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26, 27 ir par, neviens neaturās, neviens nav pret, pieņemts. Paldies, Marais kungs. Un mēs pāriem pie septītā punkta, kas ir trešo valstu, valsts piederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījums sezonas nodarbinātības nolūkos. Atkal šeit referents ir Klauds Morais, un šī punkta mērķis ir uzklausīts komisijas prezentāciju par subsidiartātes jautājumiem un situāciju ar nacionālajiem parlamentiem. Šeit mums vajadzētu uzklausīt ko, no komisijas Šmitas kundzi kura prezentētu priekšlikumu, tad mums vajadzētu uzklausīt Beļģijas prezidentūru un atkal pēc tam referentu. Bet mums šeit ir arī klāts pārstāvi no četriem nacionālajiem parlamentiem. Austrijas, Bundesrāte, Nacionālā padome, apvienotās uh, uh, padome, Karlis Lordu palāta. Un viņi ir apsprieduši šos jautājumu un darīs arī mums zinām savu viedokli. Mēs dosim iespēju izteikties, darīt zinām savu parlamentu pozīcijas. Un pēc tam mēs uzklausīsim komisiju kuras sniegs atbildes viņu paustajām bažām. Un vispirms mēs uzklausīsim komisijas pārstāvi Dajanu Šmite. Thank you very much, Shaman. I'm very... Paldies, man prieks būt šeit runājot par, prieks runāt par šiem sezonāliem darbiniekiem, ir bijušas vairākas bažas. Es ceru, ka es varēšu kaut ko mazliet paskaidrot. Mums ir ļoti svarīgi šī diskusija ar parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, ņemot vērā Lisabonas līgumu, sadarbību ar Eiroparlamentu mēs veicinām sadarbību arī ar nacionāliem parlamentiem, tā kā mums ir prieks šeit. Komisija nāca klājā ar šo priekšlikumu 13. jūlijā. Es jau Libe komitejā stāstīju arī par citu priekšlikumu. Šī ir pirmā reize, kad komisija nāk klājā ar priekšlikumu par mazkvalificētiem strādniekiem Šis priekšlikums un otrs veido daļu no poliņiem izveidot migrācijas politiku, un priekšlikums tika izziņots jau 2005. gadā, un rīcības plāns par nelegālo imigrāciju un sektoru priekšlikumi tika izvēlēti toreiz. 2009. gadā Stokholmas uh, programma apstiprināja to, uh, Eh, ka nepieciešams izpildīt 2005. gada rīcības plānu. Un šis ir rezultāts ļoti garām konsultācijām, kas sākās ar zaļo grāmatu un, un turpinājās gatavojot eh, šo priekšlikumu. Un mēs eh, cerams esam panākuši ļoti sabalansētu tekstu, ņemot vērā dažādos viedokļus par šo jautājumu. Ar ekonomisko krīzi uh, varētu būt, ka samazinās uh, vajadzība pēc migrējušiem strādniekiem dažādos sektoros, bet no otras puses ir atzīts arī tas, ka vidējā un ilgā termiņā šāda uh, politika joprojām būs svarīga aizpildot uh, darbi, iztrūkstošos darbiniekus mēs e, kāpēc uzskatām par svarīgu šo priekšlikumu? Pirmkārt, ir trešo valstu e, sezonāli strādnieki. E, mums ir nepieciešama lauksaimniecība un dar, dažniecībā šādi strādnieki. Otrakārt, sezonālie darbinieki no trešām valstīm bieži vien prasa aizsardzību, uh, jo viņi ir daļa, daļa no tiem, kas piedzīvojuši eksploatāciju un sliktus uh, darba apstākļus. Treškārt, nepieciešams novērst neregulāru migrāciju. Un tas arī ir viens no iemesliem šim priekšlikumam. Priekšlikumam ir divi galvenie mērķi. Tas ievieš speciālu procedūru attiecībā uz iebraukšanu un dzīvošanu, un otrs mērķis - nodefinēt sezonālo mm, strādnieku tiesības. Priekšlikumā ir septiņi galvenie elementi. Vienkāršāka ir atbraukšanas procedūra. Mēs piedāvājam 30 dienu laiku termiņu pieņem, uzņemšanai. Tas ir balstīts uz kopējiem e, kritērijiem, piemēram, darba līguma esamība vai arī darba piedāvājums, kur ir noteikts, e, noteikta alga, kas ir adekvātā līmenī. Te ir noteikti darba e, laika mm, limiti seši mēneši. mēneši. Te noteikta iespēja saņemt uz trim gadiem e, darba atļauju kad var strādāt arī turpmākās sezonās. Juridiskie noteikumi attiecībā uz sezonālo strādnieku darba apstākļiem un da dalību valstis var izmantot darba tirgus testu un viņi var izvērtēt, cik cilvēks viņi uzņēma un dalību valstis var izvērtēt savu darba tirgu Un tas patiešām ir dalība valstu ziņā. Un vēl es gribu piebilst, ka e, ir priekšroka tiek dota tam, ka dalība valstis pirms laika pārliecinās, vai tur nevar strādāt ES e, e, pilsoņi vai arī trešo valstu pilsoņi, kas dzīvo likumīgi ES. Darba devējiem jānodrošina pierādījums, ka eh, darbiniekiem būs dzīves apstākļi. Ir izveidots sūdzību mehānisms, kas ir atverts trešo valstu strādniekiem un direktīva tiek padarīta efektīvi, efektīvāka. varbūt nekas nav pielikts pie sankcijām, jo nevajag aizmirst, ka mums ir direktīva 2009. gadā pieņemta, kas paredz, kas uzliek um, sankcijas um, darba devējiem, kas nelikumīgi nodarbina trešo valstu strādniekiem. Un, protams, mēs esam skatījušies arī saikni ar šo direktīvu un tālāk, kādi ir priekšlikuma labumi, ja priekšrocības. Uh, vienkāršāka uzņemšanas procedūra un sezonālie strādnieki būs ātrāk pieejami, ka tie būs nepieciešami mazāk cilvēku strādās neregulāri sezonālos darbos un nepaliks ilgāk, kā viņiem ir atļauts palikt. Juridiskie noteikumi par darba apstākļiem nepieļaus eksploatāciju un nodrošinās aizsargās veselību Un visbeidzot, sezonālo strādnieku cirkulārā migrācija starp uh, viņu valsti un es. Un te ir tāds konkrēts priekšlik, uh, priekšlikums par uh, cirkulējošo migrāciju, kas pieļaus to, ka prasmes no trešām valstīm tiks sam, samazinātas un attīstības politika veidot tālāk. Tā ir pirmā prezentācija, protams, es atbildēšu uz jūsu jautājumiem, varbūt pēc diskusijas. Priekšsādātājs, paldies! Mēs gribējām vispirms Beļģijas prezidentūru, bez tam referen, eh, referents un pēc tam nacionālajiem parlamentiem dot eh, vārdu. Izabela Raisa no Beļģijas prezidentūras lūdzu. Merci, monsieur le président, et bon après-midi, bonjour à, à, à tous. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināti visi. Es īsumā jums izklāstīšu, kādā stāvoklī šobrīd ir darbi padomēm. Un kā jau Komisija tikko to norādīja. Šis priekšlikums tika prezentēts 2010. gada jūlijā. E, e, oktobrī skatīts justīcijas un iekšlietu padomē. Un ļoti nozīmīgi būtu atzīmēt progresu, kāds ir panākts legālās migrācijas jomā. Atsevišķas iebildes tika paustas, e, daži nosacījumi sakarā konkrēti runājot par subsidiaritātes principu, kur, par ko mēs klausīsimies vēlāk. Un tīri tehniski šis teksts tika skatīts paralēli septembrī migrācijas darba grupā padome, kas pabeidz pirmo lasījumu šim tekstam bet eh, šī teksta skatīšana vēl nav beigusies, dalībvalstis vēl nav paudušas visu savu viedokli, arī vairākas iebildes paliek spēkā. Un šobrīd mēs varētu izcelt eh, dažus jautājumus, kurus vajadzētu paskaidrot. Šie jautājumi ir uzturēšanās ilgums, kas tekstā ir eh, Eh, no 6 līdz 12 mēneši maksimāli, un ir vairākas iebildes attiecībā uz šo ilgumu. Tālāk eh, pienākums izsniegt uzturēšanās atļauju. Arī šeit ir vairāk jautājumu par šādu pienākumu, un uh, Nav skaidrs, vai uzturēšanos nevarētu autorizēt balstoties uz vīzu, tāpat arī pietiekuma izskatīšana, kas būtu 30 dienas, un dažkārt tas tiek uzskatīts par pārāk īstu termiņu. Tālāk par pienākumu nodarbināt darba devējam eh, apliecināt, ka nodarbinātais dzīvo piedienīgos apstākļos, un šeit kritēriji, kādi būtu jāpiemēro tam, lai varētu atzīt dzīves vietu pār piedienīgu, tālāk vairāk sezonu atļaujas. Un atgriešanās atļaujas arī jāskata atkārtot un padziļināt. Un daži jautājumi at attiecībā uz vienlīdzīgas izturēšanās saņemšanu salīdzinājumā ar valsts pilsoņiem sociālās nodarbināšanas jomā. Tā tad visi šie jautājumi vēl būtu jāskata papildus gan mūsu prezidentūras laikā, gan vēl nākamajā prezidentūrā, lai nonāktu pie kompromisiem, un nākamā grupas sanāksme noteikti uz 8. decembri, tā būs pēdējā sanāksme mūsu prezidentūras laikā. Un, kā jau es sacīju, Ungārijas eh, prezidentūra pabeigs darbu pie šī teksta, ko mums neizdosies pabeigt Beļģijas prezidentūras laikā, bet nu, mēs eh, Jūsu rīcībā esam līdz 31. decembrim šī, eh, šajā gadā. Paldies, priekšsēdētāji! Merci. Now from our rapporteur. Referents Marais kungs. Thank you, Mr. Chairman. The... Paldies. Es domāju, Nacionālo parlamentu intereses un daži no tiem pārstāvēt šodien, būt, tas būtu braizs par subsidiaritāti pirmo reizi parlaments nodarbojas ar uh, likumīgas migrācijas pakotni. Ļoti ilgi mēs parlamentā esam lūguši, lai uh, uh, legālā migrācija tiktu skatīta, un tagad mēs esam sākuši šo procesu, un mēs saprotam, ka tas ir sarežģīts ceļš uh, kuru mēs esam izvēloši. Mēs apspriedām to Hāgas programmā, uh, un patvēruma programmā, kā arī Stokholmas programmā. Un šīs priekšlikums ir daļa no pakotnes par transfēriem. Arī referents mums ir par citu ziņām. Matija ziņojums. Tā tad vesela pakotne ar priekšlikumiem, kas uh, regulē ju, uh, eh, legālas iebraukšanas uh, Eh, procedūras, dažādas strādnieku kategorijas ierodas Eiropas Savienībā, un tas ir jāregulē. Šī priekšlikuma centrā, un jau sākumā tas jāuzsver, ir prasība no parlamenta un no daudzām grupām parlamentā, lai mēs pieliktu punktu eksploatācijai sezonāliem, pret sezonāliem darbiniekiem, un mums vajag tādu gudru pieeju pret uh, to, ka iebrauc cilvēki. Tā ir tāda demogrāfiska grupa, kas, kur parādās acīm, redz, acīm redzamais un sezonālajie strādnieki ir īstenība. Es nevaru, es varu nosaukt cipars, bet es jūs negarlaikošu daudzas dalībvalstis, kuras ir uh, devuši savus skaitļus komisijai, saprot, ka šī ir pastāvīga daļa viņu ekonomikā. Nu, par cipariem vēl var strīdēties, bet tie ir pamatīgi. Ir ne, nelikumīgie strādnieki mūsu ekonomikā, un tāpēc mums ir šai komitejā e, un nodarbinātības komitejā jāstrādā, lai izveidot tiesības. Un komisija un padoma uh, runā par to, ko viņi uzskata par svarīgāko. Man svarīgākais aspekts šai pakotnē ir pirmkārt izveidot šos iebraukšanas noteikumus, lai mums, vismaz mūsu ziņojumā, būtu sezonāla strādnieku aizsardzība, elementi, kā sūdzību mehānismi, adekvāta un piemērota dzīvesvieta un arī e, darba stundas, stundas un samaksa. Šeit mums ir, protams, pretrunīga joma, un mums ir būtiski to atrisināt kopā ar nodarbinātības komiteju. Mums jāizveido vienlīdzīgas um, izturēšanās princips. E, kā Orvils jau teica, ka daži ir vairāk vienlīdzīgi nekā citi, bet es domāju, ka tas ir pamats šim priekšlikumam un mēs abās komitejās tieši runāsim par to, kas ir vienlīdzīga samaksa un uh, vienlīdzība starp uh, uh, pastāvīgiem un sezonāliem strādniekiem. Tātad mēs gribam aizsargāt šos sezonālos strādniekus pret eksploatāciju, bet neradīt jaunu darba, darbinieku kategoriju. Vēl komisijas priekšlikumam ir vairāk jautājumu. Mums vēl jāskatās, kāds ir darbības lauks šīm te tiesībām. Mums jāpievērš vairāk uzmanības iebraukšanas nosacījumiem, kas jāskat šai komitejām Mums jā, precīzāk jādefinē, kas ir sezonālais strādnieks, jo īstenībā eh, ir uzņēmumu un, un arotbiedrības, kas nodarbojas ar sezonālo strādnieku eh, plūsmu. Jābūt skaidrībai par tādu gudru pieju, lai izveidotu mm, šo te kategoriju eh, cilvēkiem, kas strādā ekonomiski svarīgās jomās. Es varētu turpināt vēl ilgi, bet es ie, gribu ievērot eh, to pašu laiku, ko komisija un padomu izmantoja. Bet mums jāskatās uz pakotni kopumā. Mēs nevaram pieņemt. Tagad mēs ķeramies pie sektoru pieejas. Un mēs varam radīt pamatīgus, ja pamata uh, Eh, rādītājus visos eh, ziņojumos par eh, legālo migrāciju. Es domāju, ka ziņojums būs grūti veidojams, bet būs, tas būs tā vērts kolēģi, kas uzskata, ka mm, mums nav tas jādara, viņiem jāzina, ka mēs jau daudzus gadus esam runājuši ik pa laikam. 1999. gadā mēs sākam uh, Un tagad saskaņā ar Lisabonas līgumu mēs patiešām varam regulēt eh, likumīgo migrāciju. Un tas nebūs viegli, nacionāli parlamenti droši vien to jau teiks, bet tas ir būtisks solis uz priekšu šai komitejai, mūsu kolēģiem nodarbinātības komitejām. Šie ziņojumi ir ļoti vērtīgi, un es labprāt strādāšu kopā ar kolēģiem, lai mēs izveidotu uh, tiesību komplektu, un ko varētu atbalstīt arī nacionālai parlamenti. Thank you, Mr. Morais. Paldies, Moraisa kungs. Tagad mēs varētu uzklausīt nacionālos parlamentus, kuri izteicās par subsidiaritātes jautājumu. Vispirms došu vārdu Tomasam Groliham no CETS senāta. Lūdzu. Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Dāmas un kungi. Čehijas parlamenta senāts ir pieņēmis diezgan sarežģītu rezolūciju ar deviņiem punktiem, un es runāšu tikai par sešiem svarīgākajiem. Senāts uzskata, ka trešo, pils, eh, trešo valstu darbinieku iebraukšanu var regulēt nacionālā līmenī. Un ES likumdošana nav nepieciešama. Un tā neveido, jeb ja nedod nekādu papildu vērtību attiecībā uz ietekmi. Un Čehijas senāts uzskata, ka eh, Mm, šeit mm, netiek saskaņots, mm, saskaņots subsidiaritātes jautājums saskaņā ar 3.5 punktu. Mēs uzskatām, ka jāievēro sestais Lisabonas līguma pants, un mēs uzskatām, ka jāregulē eh, strādnieki dalību valstīs, e, ņemot vēro viņu darba tirgus atšķirīgās struktūras. Mm, priekšlikums neparedz efektīvu mehānismu, kas liektu trešo valstu pilsoņiem, jeb piedarīgajiem, e, iesniegt mm, lūgumu kādā citā valstī, kad pirmā atļauja ir beigusies, un šie te piedarīgie varētu ilgāk uzturēties, vairāk nekā šos maksimālos sešus mēnešus. Es domāju, ka problemātiski būtu ieviest noteikums par cirkulējošo migrāciju, jo īpaši, ja mēs runājam par lauksaimniecību un turismu, tā kā to pie, ierosina komisija, ņemot vērā, ka šīs profesijas neatbilst Eh, prasībām citās valstīs, kur migrācija tiek izmantota celtniecībā, piemēram, un secinājumi, jo Čehijas republika ir pieņēmusi šādu atzinumu pirmo reizi pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Mūsu secinājums, kā ar eh, šķēršļus, īstus šķēršļus nacionālajiem parlamentiem izmantot eh, mehānismus, ko atļauj Lisabonas līgum, līgums, jo tikai seši atzinumi ir savākti, jo esot problēmas ar subsidiaritāti. Galvenais iemesls, kāpēc nacionālajie parlamenti nevar izmantot e, šīs te kārtis, ir tas, ka viņiem nav koordinācijas ar citiem nacionāliem parlamentiem, un vēl iemesls ir tas, ka vairums palātu uh, nevarēja ievērot astoņu nedēļu periodu. Tikai 14 nacionālajie parlamenti paspēja izrunāt šo priekšlikumu. Un šī te koordinācijas trūkuma uh, iemesls ir tas, ka mēs, uh, ka šīs te kārtis netiek uh, laicīgi sniegtas saskaņā ar Lisabonu. Nacionāliem parlamentiem ir ierobežots pilnvars uh, ietekmēt uh, komisiju. Tāpēc nacionāli parlamenti negribīgi koordinējas ar citiem parlamentiem. Un šī direktīva ir lielisks priekšlikums, ka tiek palaista garām iespēja izmantot dzelteno karti. Un mums ļoti žēl par to. Thank you. Paldies! Nu, un tālāk lūdzu Austrijas Nacionālā padome Hanens Veninger kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji par iespēju baust Austrijas parlamenta kritisko attieksmi. Vēlos arī pamatot, protams, mūsu viedokli. Pirmām kārtām teikšu, ka komisija pirms dažām dienām izteica Austrijas sociālās un darba tirgus politikai. Un tiešām var teikt, ka tas, ka komisija uzteica mūsu darbu, skaidri norāda uz to, ka mēs varējām izvairīties no sociālās krīzes šajā sarežģītajā ekonomiskajā krīzē. Austrijā ir uh, darba tirgus politika, kas ņem vērā visus aspektus. Un, protams, arī Austrijā ir vajadzība nodarbināt sezonas darbinieku, uh, un saskaņā ar esošo darba likumu sezonas darbinieki tiek pieaicināti tikai un vienīgi tad, ja pastāv reāla vajadzība piesaistīt tādu darba spēku, ko nevar nodrošināt vietējais tirgus. Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai sezonas darbinieki no trešajām valstīm, lai atsevišķās nozarēs samazinātu uh, maksas, kas parasti tiek maksāts darbiniekiem. Šobrīd Austrijā ir 7,5 tūkstoši sezonas darbinieki, kas tiek regulāri nodarbināti, lielākoties lauksaimniecībā un turismā, un mums šķiet, ka joprojām ir jāturpina tā saucamais Eiropas Savienības preferences princips, respektīvi, ja pastāv darba spēka trūkums, pirmām kārtām jāaicina darbinieki no citām Eiropas Savienības valstīm. Savukārt, 2011. gads vai arī 2014. gads, kas šobrīd ir noteikti kā ierobežojošs gads, un manuprāt ar laiku, tad, kad darba tirgus tiks pilnībā atvērts arī sezonas darbinieku pieprasījums no trešajām valstīm tiks samazināts. Mēs esam sagatavojuši trīs īsus argumentus, kādēļ mūsuprāt mēs nesaskatām īpašu pievienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī šādu veidu regulējumu. Uh, Pirmam kārtām runājot par atļaujam, kas ir vajadzīga, vēlos teikt, ka atkarībā no reģiona, atkarībā no situācijas un arī no, no darba nozares e, šāda atļauja izskatāmas savādāk, un ja mēs runājam par vairāku sezonu atļauju, tad tur situācija var ļoti strauji mainīties atkarībā no izmaiņām darba tirgu. Vēl viena lieta - dalību valstīm ir iespēja noteikt kvotas sezonas darbiniekiem, tad, manuprāt, ir jābūt iespēja noteikt arī nulles kvotu, ja nav šādi darbinieki vajadzīgi. Trešais aspekts ir tas, ka sezonas atļaujas nebūtu obligāti jāizsniedz uz sešiem mēnešiem, bet gan uz nodarbinātības laiku. Savukārt sešu mēnešu regulējums manuprāt, mūsuprāt, vairs neatbilst sezonālai nodarbinātībai kā tādai šīs nodarbinātības raksturam. Vēlos teikt, ka darba attiecības ir dalību valstu kompetence, tāpēc arī Austrija uzskata, ka nav vajadzība radīt kopīgu Eiropas Savienības līmeņa risinājumu, jo situācija dalību valstīs ir ļoti atšķirīga, un tāpēc arī uh, Eiropas Savienības līmeņa dokuments nevarēs risināt jautājumus, kas ir saistīti ar reģionālām dalību valstu vajadzībām. Austrijas parlaments uzskata, ka šajā gadījumā tiek pārkāpts subsidaritātes princips, tāpēc mēs ļoti gribētu, lai Libe komitē ņemtu vērā mūsu komentārus. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, mēs ar lielāko prieku atbildēsim. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Apvienotā karaliste, Lordu palāta. Lūdzu. Priekšsēdētē, esmu ļoti gandarīts par iespēju piedalīties šajā Libi komitejas sanāksmē. Paldies, protams, arī par iespēju izteikties. Uzklausīju kolēģu komentārs no Čehijas, no Austrijas. Es varu teikt, ka ļoti līdzīgs viedoklis ir arī manai komitejai. Un Lordu palāta piedāvāja diezgan veiksmīgu risinājumu. Mēs varam teikt, ka sezonālie darbinieki ir vajadzīgi dalību valstīs, taču reāla situācija var atšķirties, jo šeit ir gan jautājumi, kas ir saistīti ar to, kādos laikos šie darbinieki ir vajadzīgi, cik bieži un kādā daudzumā. Un daudzos gadījumos uh, Šo vajadzību var apmierināt piesaistot darbiniekus no Eiropas Savienības dalību valstīm. Sekot ir citas valsts, kas lielākoties piesaistā tieši trešo valstu darbiniekus. 79. pants pamatlīgumā norāda uz to, ka dalību valstis ir atbildīgas un kompetences šajā jomā. Tāpēc mēs uzskatām, ka trešo valstu valstu piedarīgie, kas pilda sezonālu darbu, tad šo atļauju izsniegšanu pēc būtības būtu jānotiek saskaņā ar uh, tirgus spēkiem un attiecīgo dalībvalstu lēmumiem Eiropas Savienības līmeņa regulējums nav vajadzīgs. Komisija nāk klajā ar vairākiem priekšlikumiem, kas ļautu secināt, ka subsidiaritāte tika ievērot. Nu, pirmkārt, komisija uzskata, ka situācija vienā valstī var ietekmēt situāciju citā valstī un šādā veidā kropļot uh, sezonālo darbinieku migrāciju. Mm, izskatās, ka ja vienā valstī būtu izdevīgāki nosacījumi sezonas darbiniekiem, uh, tad tieši uz to valsti darbinieki gribētu doties. Bet, manuprāt, arī saskaņā ar piedāvāto direktīvu būs ļoti līdzīga situācija, jo arī dalību valstīm joprojām uh, pastāvēs tiesības lemt par daudziem jautājumiem, kas saistīti ar sezonas darbu. Uh, nākamais aspekts, ko piedāvā komisija, ir tas, ka Schengenas zonas regulējums uh, var radīt papildu risku tam, ka cilvēki pārvietojas Schengenas zonas ietvaros. Un trešais komentārs, kas nāca no komisija, ir tas, ka zemi un nepieļaujami darba nosacījumi uh, vai arī pat darbinieku eksploatācija nekādā gadījumā nebūtu pieļaujama un līdz ar to ir jācīnās. Mums šķiet, ka mūsu uh, priekšraksti attiecībā uz eksploatācijas novēršanu ir tikpat veiksmīgi kā Eiropas komisijas piedāvātie, un mēs uzskatām, ka noteikumi, kas mums jau ir pieejami, ir izmantojami attiecībās ar trešajām valstīm, un mēs varam arī paplašināt, padziļināt šo pieeju. Līdz ar to mums šķiet, ka komisijas argumentācija neiztur kritiku. Priekšsēdētāji papildināšu arī šo komentāru ar to, ka pat ja šī direktīva tiktu pieņemta, tad uh, tā neattiektos apvienotā karalisti, jo 21. protokolu uh, apvienotā karaliste neparakstīja. Te pašā laikā, protams, arī apvienotās karalistes parlaments izskatā uh, Uh, normatīvos aktus, kas top Eiropas Savienībā, tā lai pārbaudītu atbilstību pamatlīgumiem. Tā pašā laikā vēlos teikt, ka trešo valstu valsts piedarīgie, kas iebrauc Eiropas Savienībā, lai strādātu sezonas darbu, protams, ka šī joma jāregulē, lai piedāvātu šiem cilvēkiem uh, apmierinošus darba apstākļus. Jautājums, protams, paliek, vai tas būtu jādara Eiropas Savienības līmenī. Mums šķiet, ka drīzāk valstu līmenī. Priekšsēdētājs, un tagad lūdzu komisijas pārstāvis Šmitas kundze. Varbūt jums ir komentārs. Jūs tikko dzirdējat valsts parlamenta komentārus, tagad lūdzu Šmitas kundze. Uh, thank you very much, uh, Chair. I... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka daļai esmu jau atbildējusi uz jautājumiem, tad, kad komentēju pirmo reizi, bet, protams, es varu. Uh, runāt arī mazliet detalizētāk par vairākiem aspektiem, kas ir izskanējuši. Pirmkārt, mēs dzirdējam valstu parlamentu komentārus, un nākamnedēļ mēs plānojam atbildēt rakstiski. Un, protams, mums šķiet, ka labāk būtu, ja valstu parlamenta atbalstītu mūsu iniciatīvas, bet mēs saprotam, ka var pastāvēt arī atšķirīgi viedokļi. Tika jau pieminēti, pieminēts tas, ka sešu valsts atbildēja negatīvi. Vēlos pieminēt, ka bija arī pozitīvas atbildes. Tātad bija atsevišķu valstu parlamenti, kas atbalstīja mūsu normatīvā akta priekšlikumu. Un tad, runājot par valstu parlamentu un deputātu teikto. Pirmam kārtām teikšu, ka mēs esam atstājuši zinām manevrēšanas iespējas dalību valstīm. Pirmām kārtām runājot par šo Eiropas Savienības preferenci, respektīvi dalību valstis ir tiesības pārbaudīt, kas ir pieejams iekšējā tirgu, respektīvi savas valsts pilsoņi, Eiropas Savienības pilsoņi un trešo valstu valsts piedarīgie, kas uzturās valstī legāli. Uh, Un tad vēl nākamais jautājums, par ko arī runā valstu parlamenta deputāti, tas ir jautājums par skaitu. Šeit jautājums par to, cik daudz trešo valstu valsts piedrīgo drīkst iebraukt valstī, to nosaka pati valsts, un Lisabonas līgumā tas ir skaidri iekļauts. Nākamais aspekts ir tas, ka, protams, dalība valsts drīkst ņemt vērā situāciju darba tirgu un lemt kā situāciju organizēt. Un šeit vēlreiz tiešām dalība valstis pašas organizē šo aspektu. Vēl viens moments, kas tika pieminēts, ir seši mēneši. Seši mēneši maksimālais periods. Jā, šeit nebija tik viegli, ja mēs mēģinājām ņemt vērā jau esošo situāciju dalību valstīs. Un ir dažas valstis, kas jau tagad ļauj uh, sezonas darbiniekiem palikt pat ilgāk nekā sešus mēnešus, savukārt citas valsts, kur ir īsāks laiks par sešiem mēnešiem, nu tad gal galā mēs piedāvājam šo zelta vidusceļu un ieviest sešus mēnešus kā maksimālo uzturēšanās laiku. Par rotējošo migrāciju, mūsuprāt, jā, tas, ka katrai sezonai ir atsevišķi atļauja, tas mums bija svarīgi, jo šajā gadījumā var nodrošināt arī izcelsmes valstī, nodrošināt labāko attīstību, un tāpēc, manuprāt, migrācija ir jāskata plašākā kontekstā, arī runājot par sadarbību ar trešām valstīm. Vispārīgāk runājot par subsidiaritātes principu kā tādu, Vēlos teikt, ka sezonas darbinieki ir vajadzīgi gan uz visām dalību valstīm. Ir valstis, kur sezonas darbinieki ir vajadzīgi lielākā skaitā nekā citas valstis, bet ir ļoti svarīgi saprast, ka lēmumi, ko pieņem viena valsts, var ietekmēt citas valstis. Un it īpaši tagad, kad Schengenas zona darbojas, respektīvi mums nav iekšējo robežu, tad, manuprāt, ir jāievieš arī kopīga disciplīna, lai nesanāktu tā, ka kāds paliek ilgāk vai uzturās valstī nelegāli. Bija jau pieminējis, ka mums ir šī atsevišķa sankcija un soda direktīva, un šajā direktīvā savukārt ir skaidri noteikti sankcijas tiem darba devējiem, kas piedāvā darbu trešo valstu valsts piedarīgajiem, kas uzturās valstī nelegāli, un apkopojot šos divus pasākumus, mēs varēsim uh, risināt nelegālo darbinieku jautājumu. Kā teica Marājas kungs, mums ir jāskatās daudz plašāk, jāskatās, kur ir jautājumi attiecībā uz neregulēto migrāciju, kādi ir citi priekšlikumi, piemēram, jautājums par vienotu uzturēšanās atļauju. Turklāt mums ir arī direktīva par tā saucamo zilo kārtu, respektīvi par kvalificētā darba spēka migrāciju, un ir paredzēts, ka nākamgad tā tiks pilnībā transponēta, un tāpēc ņemsim vērā vispārējo kontekstu, nevis tikai šo atsevišķo regulējumu. Komisija teica, ka labāk jau būtu vienu direktīvu par visiem jautājumiem. 2011. gada, 2001. gadā tika izdarīts šāds mēģinājums, lai būtu vienots dokuments. Diemžēl mums nesanāca. Tagad kad ir stājusies spēkā koplēmuma procedūra, mēs varam arī nākt klajā arī ar daudz efektīvāku migrācijas politiku, ņemot vērā to, ka abi uh, likumdevēji atbalsta viens otru. Jā, es saprotu, ka komisija rakstiski atbildēs arī valstu parlamentiem turpmākajās nedēļās. Nu tad labi, tagad mēs varam diskutēt Vairāki deputāti pieteicās diskusijai, un pirmām kārtām referentam tiks pied, tiek piedāvāta iespēja izteikties. Priekšsēdētāji, es vēlos pakomentēt jau tagad, pirms izteiksies citi kolēģi. Jautājums jau nav par to, kā mēs organizējam savu darbu, bet vēlos teikt, šobrīd atmosfēra nav pārāk pozitīva. Trīs parlamenta deputāti ir izteikušies, Vienā gadījumā valsts neatbalsta šo priekšlikumu un pat nepiedalīsies. Vēlos teikt, piemēram, tas, ka Spānijas, Portugāles, Vācijas, Itālijas parlamenti atbalsta šo priekšlikumu. Līdz ar to vienkārši mēģināsim atjaunot šo līdzsvaru. Otrkārt, šis priekšlikums pārēdz attiecīgo elastību un ir pietiekami kvalitatīvi izstrādāts es noteikti nevirzītu ziņojumu uz priekšu, ja te būtu ierobežota dalību valstus tiesības ru, uh, regulēt migrantu plūsmu. Un tad šī rotējošo migrācija bija, piemēram, arī tāds jautājums, kas ir iekļauts par vairākkārtēju atļauju, un dalībās nerisina šo jautājumu. Un tas viens no iemesliem, kāpēc vispār bija nepieciešams regulēt šo tirgu. Uh, Tagad jau, kā jau pieminēju, šīs trīs dalību valsts, kas tik tikko uzstājas, tad tiešām ir tā, ka visi šie iemesli, ka tika pieminēti, tie ir spēkā attiecībā uz neregulēto nodarbinātību un ar citiem jautājumiem. Tad, tad vēlreiz teikšu, atjaunosim šo atbalsta līdzsvaru, jo ir dalība valstis, kas atbalsta šo priekšlikumu. Skaidrs, ka arotbiedrībām ir cits prioritāts, piemēram, tādi jautājumi, kas ir saistīti ar vienādu, vienlīdzīgu attieksmi, un centīsimies šo jautājumu risināt, un tas pats attiecas arī uz vienotās atļaujas izsniegšanu. Vēlreiz pakomentēšu to, ko, kas jau tika pateikts. Mēs gribētu horizontālo pieeju, lai būtu vienota atļauja, lai viss tiktu iekļaut šajā atļauja, bet padoma bija pret, jo atkal un atkal padoma runāja par to, ka nelegāla migrācija būtu jāregulē tā, lai visi būtu labumi no tā, taču nebija nekāda konkrēta priekšlikuma. Tāpēc tagad esam spiesti risināt šo jautājumu sektorāli, bet vēlos teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu priekšlikumi tiktu akceptēti no parlamentu un no valsts parlamentu puses, jo, protams, tas skar viņu ikdienas darbu. Paldies! Papanika laukungs. Paldies! Pilnīgi neizbēgami. Eiropā ir ļoti daudzi sezonas strādnieki un pilnīgi neizbēgami dalībvalstīs, tie, uz kuriem attiecas Lauksaim, tās, uz kurām attiec lauksaimniecība, turisms, eh, eh, šīm valstīm ir vajadzīgi iestrādnieki. Un tā kā ļoti daudz strādājošie šajā nozarē strādā neregulāri, Un tā ir realitāte, kas mums ir jāatzīst, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ar um, šiem pūliņiem, ko mēs pieliekam šodien mūsu komitejām, un uh, apvienojot to ar esošām citām direktīvām, mums ir jāskaidro šiem cilvēkiem, ka ir labāk izvēlēties legālo ceļu, lai veidot labāku nākotni, labākas iespējas, labākas darba iespējas, labākas dzīves apstākļus. Uh, Tā skaitā arī valstī, kur viņi vēlas apmesties. Tāpēc ir ļoti būtiski aizsargāt šos cilvēkus un aizsargāt viņu tiesības. Es pilnīgā piekrītu referentam šajā sakarā. Un varbūt varētu paskaidrot kāds, kā šis jautājums ir. Uh, jārisina tām personām, kas plāno uzturēties pusgadu Eiropas Savienībā, un kā paredzēt ekvivalentu aizsardzību tiem, kuri regulāri uzturs un strādā kādā dalībvalstī nu jau piecus gadus. Jūs zināt, ka vēl mēs neesam skaidri noteikuši, kas ir sezonas strādnieks, kā noteikt sezonas atkarībā no dažādām aktivitāšu jomām. Un mums ir jāizlemj kādā veidā, tad, kad mēs esam izlēmuši, kādā veidā šīs personas mēs varam aizsargāt, mums ir jābūt pašiem skaidrībai. Varbūt arī šajā sakarā vairākām dalībvalstīm ir iebildumi. Katrā ziņā mums ir jāapzinās, ka mēs nevaram apiet paredzētos noteikumus. Kā nodrošināt to, ka strādājošais neieradīsies Eiropas Savienībā ar sezonas līgumu un nevēlēsies pagarināt savu uzturēšanos. Mums ir jādara zināms viņiem, ka ir labāk izvairīties, lega, izvēlēties legālo ceļu, taču vajadzētu izvairīties no visa veida ļaunprātībām un nodrošināt to, ka tad, kad sezona ir beigusies, ka attiecīgā persona atgriežas savā izcelsmes valstī. Uh, Tāpēc mums ir jābūt ļoti precīziem nosacījumos, kas attiec uz darba devējiem, kā tiks eh, nodots informācijas un jāskata arī tas, kādā veidā tiks nodrošināta šo personu izmitināšana dalībvalstīm. Tālāk ir jautājums pār informācija, kas jā, jāsniedz šīm personam, kā nodrošināt to, ka viņas apzinās savas tiesības, var saņemt informāciju savā valst, uh, valodā. Katrā ziņā, kā var garantēt to, ka šīm personām būs iespēja būs saņemt vismaz tūkojumu, lai tās varētu apzināties savas tiesības. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Tālāk, runājot par pieteikumu izskatīšanas termiņiem ir skaidrs, ka ja mēs vēlamies panākt kādus rezultātus, tad mums ir jāstrādā maksimāli e, īsos laikos, ņemot vērā to, ka šeit ir runa par sezonas strādniekiem, atbildes jāsniedz ātri un procedūrām jābūt ir īsām, lai dot iespēju attiecīgiem personam varēt dot iespēju sniegt savus pakalpojumus attiecīgajā sektorā. Mūsu nacionālo e, parlamentu kolēģu piezīmes ir ļoti būtiskas, viņu iebildes ir būtiskas, un ja mēs ņemam vērā situāciju, kāda ir ar nelegālo imigrāciju dalību valstīs Eiropā kopumā, ja mēs ņemam vērā uh, to, kas notiek valstīs, kurās, e, kuras ir pakļautas lielākam uh, spiedienam, tad mēs tomēr varam uzskatīt, ka šis priekšlikums varētu būt par daļu globālai pie Eiropas Savienībā. Paldies, Lūdzu, Saržantīnī konzu. Paldies, priekšsēdētē. Es domāju, ka pagaidam ir pārāk gri runāt par šīs direktīvas detaļām. Es tieši runāju par sezonas darbinieku direktīvu, bet ir jārunā par to, kādēļ vispār mēs vēlamies šādu regulējumu un kāda ir argumentācija. Un argumentācija ir šāda. Mums strādnieki Eiropas Savienībā ir vajadzīgi. Un ne jau tikai tādi strādnieki, kas nāk ar zilo karti vai arī izmantojot nacionālos pasākums, kas ir paredzēti augstas kvalifikācijas speciālistiem. Mums ir vajadzīgi arī strādnieki, uh, kuriem nav īpaši augstas kvalifikācijas. Piemēram, dažās valstīs mēs varējām pamanīt, ka sabiedrība noveco daudz ātrāk nekā mums šķita, savukārt citās valstīs sabiedrība noveco, bet darba spēks. Darba spēka nāk no apvienotā, no mm, citām valstīm, no Austruma Eiropas, tas attiecas uz manu valsts, Nīderlandē, arī uz apvienotā karalisti, taču šādas uh, situācijas neveidojas pilnīgi visās valstīs. Taču ir arī tāda problēma, ka mums ir nelegālie darbinieki. Atceramies situāciju, kas notika pagājušo gadu Itālijā. Āfrikas iedzīvotāji, kas nelegāli atradās, nelegāli tika nodarbināti. Atsevišķos gadījumos šie cilvēki atradās valstī nelegāli, bet nodarbinātība bija nelegāli, respektīvi bez attiecīgiem līgumiem. Un, manuprāt, sezonas darbinieku direktīva ir pirmais solis, kas ļaus mums piedāvāt cilvēkiem iespēju, arī tiem cilvēkiem, kuriem nav īpašas kvalifikācijas, uzturēties šeit legāli. Nu, padomājiet par tiem Āfrikas iedzīvotājiem Marokā, kas uh, gribētu strādāt Eiropas Savienībā. Viņi gribētu strādāt legāli. Mēs dzirdējam no vairākam, vairākiem parlamentiem, ka šis ir jautājums, kas ir pakļauts dalību valstu kompetencijai saskaņā ar subsidaritātes principu un līdz ar to nebūtu vajadzīgas Eiropas Savienības līmeņa regulējums. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz Tamperes un Stokholmas programmām, varam konstatēt, ka vairākas valdības jau piešķīra šādu kompetenci Eiropas Savienībai. Savukārt, Ja mēs runājam par argumentāciju un vai dalību valstis gribētu izmantot tādu pašu argumentāciju tad, kad mēs runājam par augsta līmeņa, augstu kvalificētiem darbiniekiem, vai arī, ja tikai, ja mēs runājam par nekvalificētiem strādniekiem, tikai tad mums ir tik liela viedokļa atšķirība. Runājot par uh, cirkulāro migrāciju, Manuprāt, mēs nevaram risināt jautājumu vietējiem iedzīvotājiem. Daudzos gadījumos cilvēki nav pakļauti sezonālai migrācijai, bet vienkārši viņi migrē uh, ļoti sliktu darba apstākļu dēļ. Es ļoti gribētu, lai mūsu direktīva sezonas strādniekiem ļautu cilvēkiem izveidot arī karjeru Eiropas Savienībā. Varbūt no sākuma cilvēks sāk strādāt kā sezonas darbinieks, bet tas neobligāti nozīmē, ka ar to arī viss beigsies. Es ar lielāko prieku sadarbošos ar Marājas kungu, lai varētu nākt klāj ar izcinājumiem, un vēlos arī apliecināt nacionālajiem parlamentiem, arī manam parlamentam Nīderlandē, vēlos teikt, ka Migrācija nav tas jautājums, kas risināms tikai dalību valstīs. Migrācija ir un paliks. Paldies! Veber kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētē. Lūdzu, ļaujiet man pirmam kārtām pateiciet sekretariātam par to, ka mēs varam pusotru stundu diskutēt par šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Jo ja parasti jau ir tā, ka mēs ļoti strauji diskutējam svarīgas lietas. Te pašā laikā nevēlos pārāk dramatiski izteikties. Mēlos teikt, ka šī direktīva kopā ar citām direktīvām, kas risina migrācijas un patvērumu jautājumus pēc būtības, ir pārbauda Eiropas Savienībai attiecībā uz to, kā mēs darbojamies starptautiskajā līmenī. Tā ir pārbauda arī padomei, un es ļoti ceru, ka padome skaidri saprot, ko īsti nozīmē šāds normatīvais akts, Šī ir arī pārbaude dalību valstīm, šo valstu parlamentiem, arī mums, Eiropas parlamentam un arī pilsoniskai sabiedrībai kopumā. Tas attiecas nevalstiskām organizācijām, zarotbiedrībām, jo patiesība jau ir tāda, ka mēs šeit nerunājam tikai un vienīgi par to, ka mums ir vajadzīgi strādnieki Eiropas Savienībā. Mēs šeit runājam par vispārējo pakotni, lai gan, protams, jautājums tiek risināts atsevišķi, respektīvi ir atsevišķi normatīvie akti, uh, Un mēs vēlamies parādīt visai pasaulē, ka mums ir vienot rīcība migrācijas jautājumos. Vai mēs esam Eiropas Savienība, vai arī vienkārši 12-7 valstu salikums? Vai mēs varam nākt klājā ar vienotiem noteikumiem, pat ja tie būtu tikai minimālie noteikumi? visiem, visām dalību valstīm. Vai arī mēs katru reizi teiksim, tā ir subsidiaritāte, lai attaisnotu to, ka katrai valstī ir sava nostājā un līdz ar to uz āru pasauli izskatāmies nesaskaņoti. Manuprāt, šajā gadījumā mēs varam kļūt par starptautiski svarīgu tirgus dalībnieku, protams, vajadzīga konsekvence. Runājot par šo konkrētu, šo direktīvu, manuprāt, iepriekšējā sasaukuma laikā esam diskutējuši jau ļoti plaši, tad, kad mēs runājam par atgriešanās direktīvu, atpakaļ uzņemšanās direktīvu, un tolaik jau tika runāts, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīga konsekventa pieeja migrācijas jautājumiem, un arī tolaik jau tika diskutēts par sezonas strādniekiem. Respektīvi, mums vienkārši tagad ir jādara tas, ko bijām apsolījuši visiem arī ārpasaulē. Un Vēlos teikt, ka ja mēs šo jautājumu tā arī atstāsim dalību valstu ekskluzīvās rokās, jā, tad dažas valstis teiks, tā ir mūsu prioritāte, mēs regulējam, citi teiks, nē, tas mums nav svarīgi, bet jebkurā gadījumā sanāks tā, ka normatīvā bāze mainīsies atkarībā no tā, kāda būs valdība, vai tā ir centriski noskaņota, vai labēji vai kreisi noskaņota. Uh, valdībā. Man šķiet, ka labāk būtu kaut vai minimālos standartus noteikti Eiropas Savienības līmenī. Es saprotu, ka padome izskan argumenti pret šādu risinājumu, jo, protams, nāk arī spiediens no valstu parlamentiem, un arī no dažādām arotbiedrībām. Tas ir skaidri jāpasaka gan arotbiedrībām, kas darbojas atsevišķajās valstīs, gan arī Eiropas Savienības līmeņa arotbiedrībām. Vēlreiz teikšu, ka mēs varam nodrošināt to, ka strādnieku tiesības, arī sezonu strādnieku tiesības, kas nāk no citām dalību valstīm, lai šīs tiesības tiktu aizsargātas, bet te pašā laikā varam vienoties arī par to strādnieku tiesību aizsardzību, kas nāk no trešajām valstīm. Mēs dzīvojam realitāte un nevaram teikt, ka tāda lieta vienkārši neeksistē. Mums ir pienākums pateikt, ka jā, tā tas ir, tāpēc tas ir jārisina. Cilvēki nonāk ļoti nelabvēlīgos apstākļos vienkārši tādēļ, ka trūkst regulējuma. Es zinu, ka padome pieminēja vairākus jautājumus, uh, Viņi pieminēja arī vairākus aspektus, kur dalību valstis negribēja vienoties. Nu, es ceru, ka padome varēs strādāt pie visiem šiem jautājumiem, lai gal galā būtu labi risinājumi, bet nevis, lai apturētu direktīvas pieņemšanas procesu vai arī pārtraukt ieviešanas procesu, ja šī direktīva tiktu pieņemta. Es domāju, ka gal galā mēs varēsim izveidot prasību sarakstu, lai sezonas strādnieki, kas ir cilvēki, kuriem ir cilvēktiesības, lai šo cilvēktiesības arī tiktu aizsargāts. Es ceru, ka padomi sapratīs mūsu teikto. Uh, jo, manuprāt, nu jau ilgāku laiku Eiropas parlaments ir darbojies ļoti atbildīgi un vairāk kārt ir teicis, ka mēs ļoti vēlamies, lai Eiropas Savienība startautiskajā līmenī tiktu uzskatīt par ļoti nopietnu dalībnieku. Un arī padomē jādara tas pats, jo tā ir Eiropas Savienības padome. Tā nav, tas nav vienkārši 27 valstu klubs. Mr. Jakolino. Sī, grazie, prezidents. Jakolino, kungs. Es ļoti rūpīgi sekoju visam sacītajam. Bet ja vajadzētu ņemt vērā tikai Nacionālo parlamentu viedokļus, tad direktīva tiktu vaina to pašu sākumu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu nepietiekami novērtēt šo spēku, kā jau sacīja Moris Kungs. Esmu referents otrajā direktīvā, kas attiec uz uzņēmumiem, kas ir integrēti šajā direktīvā. Un mērķis ir paredzēt un dot iespēju trešo valstu strādājošajiem iebraukšanai, ņemot vērā reālās dalību valstu darba tirgus vajadzības. Manuprāt, ir nepieciešami tādi uzņemšanas nosacījumi, kas būtu vienādi visās dalībvalstīs. Protams, pastāv subsidiaritātes princips, bet ir arī nepieciešamība garantēt vienādu pieju saskaroties ar tēmatu, kas ir ļoti svarīgs visām dalību valstīm. Runājot gan par direktīvu, gan par Rozano mediatisko efektu, tas ir e, būtisks jautājums, tāpat ir arī atsevišķi atsevišķi katras pilsētas kvartāli, Anderlekta Briselē, savu kvartālu Londonā vai Parīzē. Mm. Tāpat arī ir jāapzinās, kā ir svarīgi sektori, ar kuriem saskarās katrā valstī e, struktūras, vārdu sakot, katra valsts ir paredzējusi savu sistēmu, ir Itālijas, Čehijas, Vācijas, Britu sistēmu un tā tālāk. Bet šis temats ir tik svarīgs un tajā pašā laikā tik ļoti jūtīgs, ka Eiropas parlamentam ir jāvērš liela uzmanība uz to, un es domāju, ka ir jāņem vērā starp parlamentu sadarbības iespēja. Tā ir savstarpīja bagātināšanās iespēja. Un papildu devums kultūras debatēs. Un par šo tekstu tieši tāpat kā par tekstu, kurā es esmu. Referents ir vēl daudz jautājumu, kas ir jāsakārto un maksimāli drīzā veidā, lai varētu nodrošināt patiesu šo strādājošo aizsardzību. Es ļoti labi zinu, ka Itālijā daudzi sezonas strādnieki nodarbojas ar ābolu, apelsīnu novākšanu un ietilpst riņķveida migrācijas ciklā. Un tagad padomēji un komisijai būtu jāsniedz savs nozīmīgais devums, lai varētu darbus pabeigt saprātīgos termiņos. Paldies, Busutilkungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. IPP. E Tautas partijā ar atvērtību īsturs pret E, migrācijas jautājumiem, mēs to sacījām jau iepriekš, mēs to atkārtojam tagad, un mēs vēlamies e, konstruktīvu darbību šajā sakarā. Es domāju, ka mūsu nacionālo parlamentu kolēģi ir nosaukoši būtiskus argumentus par subsidiartāts e, principus, kas nevar tikt vienkārši aizsaucīt projām un ignorēt. Uh, bet, manuprāt, mums pret tiem ir jāizturas ļoti nopietni. Komisija ir mēģinās mums norādīt, sakot, nesatraucieties, mēs paturēsim nacionālās kvotas pa, eh, tiem strādājošiem, ko katra dalībvalsts var pieņemt. Tāpat arī mēs varam sacīt neraizējoties, mums būs kopienas pre, eh, preferences, bet ja mēs to eh, paturam, tad kāpēc ir vajadzīga šī direktīva pirmkārt? Un ja atbilde ir tāpēc, ka mums ir jāvērš uzmanība darba apstākļiem, tad arī mums ir jāuzdod jautājums, kāpēc atsevišķas dalībvalstis nav spējīgas sagatavot eh, un nodrošināt adekvātus darba apstākļus strādājošajiem, kur ierodas no ārpus Eiropas Savienības bez tā, ka mēs pieņemtu lēmumus Eiropas līmenī. Manuprāt, subsidiartāts princips ir svarīgs, tas ir jārespektē, un komisijai ir jā norāda, kāpēc tas ir, šis subsidiaritātes princips ir svarīgs. Un vēl viens punkts tika sacīt, ka šī direktīva varētu palīdzēt apkarot nelegālo migrāciju bet es saprotu, ka mums ir bijusi citas iniciatīvas, lai mēs varētu apkarot nelegālo migrāciju vienotām, direktīva par sankcijām pret darba devējiem, kuri nodarbina nelegāļus un šī direktīva vēl nostājusies spēkā, un es domāju tā tad pat par eksploatāciju runājot, mums ir rūpīgi jādomā, pirms mēs pārsteidzīgi secinām, ka šī direktīva ir paredzēta, lai mēs varētu novērst bāžas par eksploatāciju, tur, kur mums jau ir di direktīvas. Nē, nē, es negribu teikt, ka esmu pret Eh, mēs esam pret eh, šo direktīvu tautas partijā. Mēs esam atvērti un mēs eh, ceram uz sadarbību ar referentu, taču mums ir jābūt pārliecībai un, manuprāt, šodien komisija nav pilnībā mūs pārliecinājusi, ka subsidiartāts princips tiek respektēts. Paldies! You, uh, also... Paldies, priekšsādātāji. Arī es gribētu uh, E, atsaukties uz Bosutila kunga sācīto. Es saprotu, ka ir 12 parlamentu, kas ir iebilduši, tas nav pietiekami, lai bloķētu to. Bet tā kā mēs paredzam jaunu procedūru, tad es gribētu zināt, vai visi e, parlamenti varētu sniegt savu atzinumu ra, e, rakstiski, Un tad mēs varētu uzklausīt komisijas atbildi, lai mums būtu argumenti pret to un argumenti par, un mēs varētu lemt paši, kāda vislabākā un piemērotākā tieksme būtu. Un es domāju, ka viss piekritīs tam, ka tie, kur strādā Eiropas Savienībā, viņiem ir jāsaņem vienlīdzīga attieksme, ir jātiek galā ar eksploatāciju, bet Eh, manuprāt, nekādas statistikas mūsu rīcībā nav. Kāda ir situācija dalībvalstīs, cik eh, sezonas strādājošo ir un, ja ir tik daudz sezonas strādājošo, tad vai to visu varēs uh, regulēt ar direktīvu, jo kontroli būs dalībvalsts atbildība, un ja dalībvalsts nav spējīgi neko darīt nelegāli darbinieku sakarā, kā tad tas būs iespējams ar Eiropas regulējumu palīdzību. Es gribētu uzklausīt statistiku, kāda ir problēmas apjoms un ko tad komisijas sagaida tuvāko gadu laikā. Vai šāds strādošo skaits pieaugs atsevišķās valstīs, jā vai nē? Un tālāk vēl viens jautājums. Jautājums par piedienīgu dzīves vietu. Kāds tas ir? Es varētu pieļaut, ka tas atšķiras, piemēram, Somijā un Grieķijā. Tālāk par periodu runājot. Dalība valstis norādīja, ka sešu mēnešu sistēma, kāda tad situācija ir, vai tas attiecas uz visām profesijām. Ja jūs strādājat turisma nozarē, tad varat pieprasīt atšķirīgu pieeju, pie, teiksim, nekā lauksaimniecībām vai citām. Tādējādi, kāpēc? Kāpēc arguments komisija, ka tie ir seši mēneši, un kāpēc tas būtu jātiec uz visām profesijām? Lūk, priekšsēdētāji. Uh, Tās būtu manas sākotnējās piezīmes. Esmu uzklausījis vairākus komentārus, atsevišķus no tiem ļoti pozitīvus, atsevišķi negatīvus. Mēs mēģināsim visu skatīt pozitīvā garā, bet mums ir jāsniedz atbild arī uz negatīviem komentāriem. Paldies, Romero kungs! Kundze, paldies, priekšsēdētāji! Komentārs par dalību valstīm un attieksmi attiecībā pret šīm direktīvām. Ir skaidrs, ka, kā jau to sacīja Busutilkungs, dalību valstis pašas par sevi var vērst uzmanību darba apstākļiem un izvairīties no tā, no sarežģījumiem, kas rodas. Tāpat arī skaidrs, ka nepastāv nekādu statistiku un ir ļoti svarīgi lai mēs varētu situāciju izpētīt, šāda statistika ir nepieciešama. Taču tās situācijas, kas ietekmē subsidiaritāti, skaidrs ir tas, ka šodien mēs dzīvojam Eiropā, jaunā Eiropā, kurā neraugoties uz to, ka situācijas, situācija ir ļoti atšķirīgas, pastāvošā mobilitāte virza mūs tuvina katreiz vairāk vienotajam tirgum darba tirgus ziņā. Un jānosaka līdzekļi un nosacījumi un apstākļi, lai varētu organizēt šo vienoto tirgu, kas nākotnē būs pār um, neatņemam dzīves sastāvdaļu. Un tāpēc mēs nevaram vienkārši sacīt, ka piekrīt dalību valstīm, protams, ka tā tas ir. Un, protams, ka mēs pilnīgi dabiski respektējam apvienotās karalists pozīciju, tad, kad ir runa Eh, par to, kā arī viņi vēlas sargāt līgums, taču būtu noderīgi, ja varētu sniegt savu palīdzību Eiropas konstru konstruēšanas procesā. Un šīs līnijas, kas šodien ir tik nozīmīgas, lai varētu izvairīties no nepareizas izmantošanas vai ļaunprātībām, jo šis tirgus, kurš jau pastāv Varbūt, ka tāpēc, ka atsevišķās dalībvalstīs nav pietiekama uh, efektivitātes, lai šāda situācija neno, neiestātos, bet no šāds darba tirgus jau pastāv, un tāp, tāpēc ir jānosaka apstākļi, ir nosacījumi, lai nebūtu pretproduktīvais eh, efekts, ka patiesībā rodas aizvien lielāka šāda nelegālā imigrācija. Un tieši pret to būtu jāvēršas. Un tas ir iemesls šīs direktīvas, šie, tā ir šīs di direktīvas pievienotās vērtības būtība. Un, lai valstis Eh, neizmantotu duālo nelegālo tirgu un nenoliktu strādājošos apstākļos, kas nav Eiropas eh, vērtībām atbilstoši. Tāpēc ir jāsadarbojas, manuprāt, cieši nacionālajiem parlamentiem un Eiropas Savienībai. Paldies, Fosa kungs, nākošais runātājs. Dank. Paldies! Nu, esmu pats mazliet izbijies, ka varbūt daži kolēģi, kas runā par uh, sezonas nodarbinātību, lai pārveidot šo sezonas par nodarbinātību ar laiku, par pastāvīgo darbu un par iespēju pārvie, pārcelties Eiropas Savienībā. Manuprāt, jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja mēs runājam par pasākumiem šeit un par šo regulējumu, tad ir jāpasaka, ka mēs šeit nerunājam gan, nerunājam ne par uh, attīstības palīdzību un nerunājam par tādu iespēju pa pakaļajām durvīm tikt Eiropas Savienībā. Nē, mēs vienkārši runājam par to, kā var regulēt sezonas strādnieku darbu, ņemot vērā to, ka pastāv vajadzība Eiropas Savienības valstīs. Un tā pirmā doma, protams, ir tāda, ka pirmā roka ir Eiropas Savienības valstu pilsoņiem. Ja mēs tā nedarīsim, tad sanāk tā, ka dalību valstīs ir milzīgs bezdarbs, citur savukārt ir darba spēku trūkums, un tad uz sezonu mēs nodarbināsim trešo valstu valsts piedarīgos. Man ir lieta ļoti prātīgi, ja man ir vajadzība nodarbināt sezonas darbiniekus, pirmām kārtām ir skatos, vai manā valstī un citur Eiropas Savienībā ir kvalificētie darbinieki. Ja nav, tad tad tikai var meklēt darbiniekus no trešām valstīm, kas varētu šo darbu paveikt. Savukārt, ja mēs pamanīsim, ka vajadzība pastāv, vajadzība tieši no trešām valstīm, tad ir skaidri jādefinē, lai skaidri pateiktu, ka mēs šeit runājam tikai par pagaida nodarbinātību, sezonas nodarbinātību, tad mēs piedāvājam skaidrus noteikumus par uh, darba samaksu, par sociālām iemaksām, par uh, darba apstākļiem. Manuprāt, arī šis jautājums ir jāuzdod, kā tad ir ar sociālām iemaksām. Vai sociālās iemaksas un sociālie pakalpojumi tiek piedāvāt tieši tajā valstī, kur šī persona strādā, nu, piemēram, ja persona saslimst. Vai tad ir tiesības uz medicīniskiem pakalpojumiem, vai arī uzreiz ir jāatgriežas savā valstī un tur ir jāsaņem uh, medicīnas pakalpojumi. Nu, tad nākamais jautājums. Ja ir kāda persona, kas katru gadu strādā pusgadu, tad varbūt šai personai ir tiesības arī uz pensiju. Lai nesanāktu tā, ka katrā, katrai dalību valstī šī, jā, šis jautājums jārisina pilnīgi individuāli. Nākamais jautājums, protams, kas īsti ir sezona. Vai tā, vai tas ir pusgads? Nu, iedomājamies vēl vienu situāciju Uh, atbrauc sieviete, viņa ir stāvokli, viņa nostrādā šos pašus mēnešus, piedzemdē bērnu dalību valsts teritorijā. Nu, tad jautājums ir, vai bērns kļūs par Eiropas Savienības valsts piederīgo. Un tad, protams, rodas cintas juridiskās saistības. Savukārt, atkal saistībā ar uzturēšanās tiesībām arī šai mātei, kas ir sākotnēji sezonas darbinieks, bet bērnam nu jau ir tiesības uzturēties Eiropas Savienībā, jo viņš ir kļuvis par Eiropas Savienības pilsoni. Nākamais jautājums ir, kā tad ir ar darba traumām? Nu, piemēram, ja kāda persona nostrādā piecus mēnešus, šī persona smagi saslims, varbūt profesionāla slimība, uh, ilgāku laiku uzturās slimnīcā, vai var teikt, ka vēl viens mēnesis paiet un viss viņš ir nelegāli. Tātad jautājumi ir daudz. Un vēlreiz teikšu, jā, ka sociālie jautājumi sociālie izdevumi, kā arī sociālie pakalpojumi, pensiju, apdrošināšana, visi šie jautājumi ir jāresina. Un, manuprāt, nevar būt tā, ka, ka, ka dalība valstis vienkārši visu var risināt absolūti individuāli. Man jau šķiet, ka mēs šeit drīzāk runājām par visiem aspektiem. Protams, ja mēs runājam par sociālās apdrošināšanas sistēmu šeit dalību valstu ziņā, tā lai visām pusēm būtu piemērots risinājums. Paldies! Okay. Mrs. Lambert. Lamberts kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribēju piedalīties diskusijā, bet eh, jūtu, ka man tas jādara. Pirmkārt, par pievienoto Eiropas vērtību eh, komentāros jau izskanēja atbilde dalību valstu vēlme pildīt savu likumdošanu lai nodrošinātu, ka tie, kas strādā sezonāli darbu, lauksaimniecībā, turismā, viņi pašlaik tiekot eh, ļoti eksploatēti. Li, eh, likumi pastāv dalību valstīs, bet, eh, bet nav inspekcijas pasākumu veikti. Un šķiet, ka Eiropas papildus vērtība, tā ko komisija piedāvā, tas ir, eh, būtu tā, ka mēs izsekojam tās valstis, kuras nepilda savus pienākumus, un šie sezonālie darbinieki arī ES un trešo valstu piedarīgie. Tāpēc es domāju, daži no pamata, daži no pamata prasībām, ko šī direktīva grib iedibināt, būtu nodrošināt minimālo samaksas līmeni, eh, līgumu un tā tālāk, Protams, tas nāktu pa labi arī mūsu pašu valstu piedarīgiem, lai nebūtu, nebūtu izmantots ļoti lēts darba spēks, lai grautu, ja bojātu darba apstākļus. Daudzi cilvēki patiešām grib nodarbināt lētu darba spēku, jo tad arī ir lētas preces un eh, uz to mums arī jāskatās no plašāka mēroga. Mēs nevaram atrisināt visas problēmas šai konkrētā direktīva ir par sociālo drošību jautājums, tāpēc būtu ļoti interesanti paskatīties, ko dalībvalsts jau tagad dara, jo iespējams viņām jau ir pasākumi sociālās drošības jomā un nodokļu jomā, arī veselības apropi ILO ļoti skaidri pasaka, ir pateicis, kādas ir šīs sociālās drošības tiesības. Un mums jāskatās, lai mums šie noteikumi darbotos gan attiecībā uz pašu valsts piedarīgiem, gan uz trešā valstu pilsoņiem. Par uh, apstākļu, dzīves apstākļiem. Es domāju, ka mēs ietvaru direktīvā varam izvēlēties mēs varam noteikt šīs te pamata veltī, vērtības, bet mēs esam jau redzējuši un dzirdējuši, ka piemērots mājoklis nozīmē, ka jums ir ūdens, lai varētu iet dušā un varētu sagādāt, sagatavot pārtiku un lai būtu gulta, kur nav, nav jādala ar kādu citu strādnieku, lai nebūtu pār, pārāk daudz cilvēku telpās. Vairumā dalību valstu jau ir e, noteikumi par to, kas ir piemēroti dzīves apstākļi, ja nav, tad par to ir jākaunās un acīm redzot jādara kaut kas cits. Man ir saskatu šajā papildus vērtību tā ir daļa no visaptvarošas imigrācijas sistēmas. Un dažas, eh, un vairākas dalība valsts ir mm, jau izteikuši savu atbalstu šai idejai. Un es uzskatu, ka šeit patiešām ir papildus plusi gan attiecībā uz tiesībām, gan uz eh, sociāliem jautājumiem, Es domāju, ka mēs varam mudināt komisiju, lai, lai mm, tiktu ievēroti noteikumi, ko dalība valsts paši negrib izpildīt. Paldies, Ernsta Kunze. Vielen Dank. Paldies. Pirmam kārtam Nālos atgriezties pie valsts parlamenta argumentācijas. Mēs šodien uzklausījām šos argumentus. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, un šeit es paudīšu lūgumu padomes pārstāvjiem. Mēlos, lai jūs pārbaudītu tos argumentus, kas nāk kā pozitīvie argumenti, kas nāk kā pozitīvie komentāri, vai jūs varētu šos argumentus pārbaudīt un attiecīgi izteikties. Manuprāt, jau tagad ir jāatrisina divi jautājumi. Protams, sociāla apdrošināšana ir ļoti svarīga lieta, bet tas ir pēc tam. Pirmām kārtām jārunā par mērķi. Kāds tad īsti mērķis? Kas tiks regulēts šajā direktīvā. Un šeit es varu uh, izdarīt šādu secinājumu, ka visās dalību valstīs ir sezonas darbinieki, un sezonas darbinieki ir vajadzīgi dažreiz vairāk, dažreiz mazāk, bet ir vajadzīgi. Un es varu izdarīt arī secinājumu, ka tieši sezonas darbinieki tiek eksploatēti ļoti plaši Un šeit pat nav jādomā par Itāliju, par šo Rozāno gadījumu, bet nē, nu, daudzās citās valstīs šī problēma eksistē. Cilvēki tiek eksploatēti, šis fakts, ka viņi ir nelegāli nodarbināti. Un tad vēl ir jākonstatē, ka nacionālie likumi nav atrisinājuši jautājumu par vienādu attieksmi. Daudzos gadījumos šo nelegālo stāvokli valstu likumi pat ir pasliktinājuši. Es tiešām teikšu, ka, nu, dalība valstis nevarēja paveikt to darbu, kas bija izdarams, un tāpēc arī tagad ir brīdis risināt šo jautājumu Eiropas Savienības līmenī. Un es uzskatu, ka Eiropas Savienības līmenis, Eiropas Savienības līmeņa normatīvais akts ir ļoti pareizs, jo šeit es runāju tieši par darba nosacījumi, nosacījumiem par atalgojumu, protams, arī par veselības pakalpojumiem. Daudzi skeptiķi saka, priekš kam vispār būtu šiem cilvēkiem kaut kas jānodrošina. Bet, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, arī runājot par tādu sociālo brīvību attiecīgajā valstī. Tā, lai arī attiecībos sezonas darbiniekiem būtu labi darba un dzīves nosacījumi. Nākamais jautājums. Kāds ir mērķis? Mērķis, ja, protams, ir samazināt nelegālo nodarbinātību un uzturēšanos. Tāpēc arī izmantosim šo regulējumu, lai samazinātu nelegālo situāciju. Šeit es varu atbalstīt Marāles kunga teikto. Labāk būtu veicināt horizontālos risinājumus visur, kur šādi risinājumi būtu pieejami. Šie divi aspekti ir ļoti svarīgi. Un mēs runājam par mērķi izvirzīšanu. Un tad šis otrais aspekts, kas īsti ir sezonas darbs. Līdz šim izskanēja šādi argumenti. Sezonas darbs notiek ierobežotu laiku 4, 3, 6, 8, 12 mēneši. Tad, kas īsti ir sezonas darbs? No kā mēs padarīsim to atkarīgu? Vai nu no laika, vai arī par to do, ar to ideju, ka varbūt ir kādi papildu darbi, ko negrib darīt vietējie. Tad mēs varam tā arī teikt, vietējie negrib šos darbus darīt. Mums ir jāatcenas vai šie. Uh, Vai arī varbūt mēs teiksim, ka sezonas darbi ir zema līmeņa darbi. Tad varbūt to arī varam skaidri pateikt. Var jau gadīties, ka sezonas darbs pēc būtības ir arī ilgtermiņa darbs. Skaidrs, ka ja vienu reizi cilvēks ir atbraucis, labi pastrādājis, darba devējs labprāt nodarbinās šo personu vēlreiz. Nu, tad, manuprāt, ir pirmām kārtām jārisina uh, jautājums, kas īsti ir sezonas darbs un kāds ir mūsu mērķis. Mūsu vispārējais mērķis, protams, lai sezonas darbinieki varētu uzturēties mūsu valstīs cilvēku cienīgos apstākļos, jo skaidrs, ka mēs no viņiem iegūstam, bet mums tad ir jādod pretī, piemēram, sociāla apdrošināšana, piemēram, arī tiesības uz pensijām. Bet pirmām kārtām, manuprāt, ir jāatrisina jautājums, kāds ir mērķis, kas ir jādara. Savādāk sanāks ļoti līdzīga situācija, kā bija Itālija, bet es domāju, ka katrā valstī notiek kaut kas līdzīgs. Paldies! Thank you! Now... Paldies! Un tagad es došu vārdu Kamel Dretskī kungam, kurš pārstāv Alžīriju Magribas delegācijas vārdā nu, un arī piedalās šajā diskusijā. Lūdzu! Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicināt, dāmas un kungi. Es ar lielu uzmanību klausījos, ko teica, kas tika izrunāts šajā komitejā. Un es izlasīju arī direktīvas projektu. Daudz ko esmu uzzinājis. Un uzreiz varu sacīt, divas lietas esmu atcerējies. Pirmais, Eiropa uztraucas par darba apstākļiem, nākotnes vai esošajiem sezonas strādniekiem. Darba apstākļi, eh, eh, dzīves vieta, bet attiecībā uz kontrakta ilgumu Es neredzēju ne projektā, ne, neviens neteica, eh, vai, vai es, es tagad izsakos Alžīrijas vārdā, Es varu runāt eh, varbūt divpusēji par uh, to, kāda šie apstākļi varētu būt Eiropā attiecībā uz sezonāliem strādniekiem un tāpat laikā, kā šīs valstis var gūt labumu, kā teica komisijas pārstāv Šmits kundze. Es gribētu zināt, vai varētu sniegt vairāk informācijas par labumu, ko gūs trešās valsts investīciju jomā, bet es neredzu tiešu saikni, bet, ja atļaujiesiet, es gribētu teikt, lai šāda direktīva pretēji tam, kas ir pašlaik dalībvalstīm, lai būtu tāds kompetenci sastrēgums Un es gribu atgādināt, ka mēs ciešam no tā, ka mūsu cilvēki brauc projām strādā citās valstīs. Un mēs apmācām daudzus cilvēkus, es varu sniegt piemērus par to, ka izglītības budžets mums ir viens no lielākajiem, un tātad mēs viņiem, viņus izglītojam, bet pēc tam viņi aizbrauc prom. Uh, Es domāju, ka tā jābūt eh, veiksmīgai eh, partnerībai, kur uzvarētāji ir visi. Bet vajadzētu būt arī trešām valstīm labums. Lūk, tas ir tas, ko es varu pašlaik pateikt. Paldies, ka uzaicinājāt mani šeit un gribu pateikties pansērijas kungam no Vidusjūras eh, Savienības. Viņš eh, piedalīsies šajā projektā, un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Mums ir bijušas garas diskusijas, un tagad mums vajadzētu uzklausīt atkal Šmitas kundzi no komisijas. Vai jūs gribat kaut ko teikt pēc viss, kas ir izteikts? Paldies, priekšādātāji! Thank you. Paldies. Samērā īsi. Divas piezīmes par statistikas datiem. Mēs jau sniedzām informāciju par ieteikmes izpēti un arī mēs uzsākām jaunu pētījumu dalību valstīs, lai iegūtu citus datus. Un aplēses ir tādas, ka ir vairāk kā 100 tūkstoši trešo valstu uh, iedzīvotāji, kas ir kā sezonas strādājošies, varētu uh, sniegt precīzākus uh, skaitļus Spānijā 20. 20 it, eh, Itālijā ļoti daudz, Spānijā, Itālijā, katrā valstī pa vairāki desmit tūkstoši, un mēs saņemam, protams, mūsu rīcībā šie dati ir tad, ja mēs saņem tos no dalību valstīm. Runājot par uh, nelegāli nodarbinātājiem, šādus skaitļus dabūt ir daudz grūtāk, jo mūsu rīcībā esošo skaitļi tomēr ir nepietiekami situāciju atspoguļojoši. Es gribētu arī mēģināt atbildēt uz jautājumu par to, vai ir nepieciešama direktīva šajā jomā. Manuprāt, ir svarīgi skatīt imigrāciju kopumā. Un ir nepieciešama konsekventa pieeja. Mēs esam vairākas reizes nosaukuši Stokholmu, Tamperi, Hāgu, tāpat arī imigrācijas patvērumu uh, paketi. Un Es domāju, ka Eiropa ir ne tikai slēgta Eiropa, kas cīnās pret nelegālo imigrāciju, bet arī kas dod iespēju apmesties šeit imigrantiem, kvalificētiem imigrantiem šajā sakarā jau mums ir direktīvas, bet un arī tādiem, kuriem ir zemākas kvalifikācijas. Un ar to es gribētu atbildēt uz E, Magreba pārstāvju pieminēto jautājumu, vai šie strādājošie, ko šie strādājošie var sniegt savām izcelsmes valstīm, pat ja tie ir mazāk kvalificēti strādājošie. Es domāju, tad situācija par smadzeņu aizplošanu šeit ir mazāka, bet tie, kur strādā turismā vai lauksaimniecībā, es domāju, ka viņi sniegs. Et, et, viņu gūtās, gūtās pieredzes tiks, eh, varēs tikt izmantotas viņu izcelsmes valstīs. Un vēlreiz gribu sacīt, ka šī direktīva piešķir krietni daudz uh, elastīgumu dalību valstīm. No vienas puses ir paredzēts stingri noteikumi attiecībā uz uzņemšanas nosacījumiem kritērijiem un arī uz tiesībām uh, Tāpat ir, ir jāskatās viss ar mērķi, lai izvairītos no migrācijas plūsmu sagrozīšanas. Un ir runa vēl par ļoti viegli ievainojumu grupu, bieži eksploatētu grupu, un mēs tādā veidā varētu šos iedzīvotājus labāk aizsargāt, šīs personas labāk aizsargāt. Paldies! Rīs kundze, Beļģijas prezidentūra, paldies, uh, Rīs kundze, Beļģijas prezidentūra ir nākošais vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav nekas daudz piebilstams sacītajam, bet eh, runājot par nākotnes darbiem, šeit paustās bažas ir tās pašas, kuras mēs uzklausījām padomē Es domāju, ka kā jau ikvienam instrumentam, pirmais refleks ir salīdzināt komisijas iniciatīvu ar nacionālajām praksēm un spēkā esošo likumdošanu. Taču, manuprāt, mēs turpmākā etapā un pēc teksta pārskatīšanas un ņemot vērā jūsu viedokļus, Eh, paust viedokli, ko es varēšu atkārtot arī padomē, ka mēs varēsim nonākt pie kompromisa teksta, kurš varētu būt pieejams, pieņemams visiem. Paldies! Paldies! Un tagad atgriezīsimies pie referenta Morāzes kunga, lai varētu uh, pabeigt šīs diskusijas. Paldies! Paldies kolēģiem par ļoti dziļi pārdomātajiem komentāriem par to, kas mūs gaida, kā tas būs ļoti grūts darbs, kāpēc tas būs grūts. Um, trijos, četros vai piecos eh, komentāros bija acīmredzamais, acīm ka mums ir jāatzīst acīmredzamais. Acīm mēs runājam par uh, Eh, legālu migrāciju un neko nesam izdarījuši. Tāpēc eh, neizbēgam, ka tad, kad mēs skatām sektoru pieeju, eh, sezonālo darbu vai strādnieku nosūtīšanu firmas ietvaros, un mēs nonāksim pie problēmas. Un tagad mums ir vajadzīgi kopīgi migrācijas ceļi bet vairāk cilvēki izteicās. Viņi teica, ka vajadzīga pragmatiska pieeja vai seši mēneši ir pietiekami. Mums ir jāiet detaļās, bet neizbēgam, ka tam rādīsies politisks jūtīgums un bagāža. Tās dalība valstis, kas runāja par subsidiaritāti, tomēr ir pieņēmuši šo te priekšlikumu. Un Viņi zina, ka valsts nevienmēr aizsargā savus um, sezonālos strādniekus. Tas ir Rozāno gadījums, uh, kas ir tāds kā ap, apkaunojums Eiropas Savienībai, jo noteikumi netiek ievēroti. Juridiskie režīmi atšķiras dalību valstīs, un kā Magribas pārstāvis teica, mums nav tādas kopīgas politikas Eiropas Savienībā pret uh, attīstības valstīm. Uh, Un šīs valstis gribēja, lai šīs attiecības tiktu nokārtotas, jo mums ir problēmas. Nu, un tāpēc eh, tas ir ļoti pretrunīgs priekšlikums, bet ja uz to paskatās, ir arī ietekmes novērtējums no komisijas. Statistika ir. Jā, viņš, protams, eh, ir pieredzējis deputāts un saka, ka statistika varētu būt labāk, bet Tagad mēs ieskatāmies vēsturē un skatīsimies 11 gadu e, senā vēsturē, cik bieži mēs gribējām kaut ko nokārtot. Tātad tas ir grūts uzdevums. Bet pēc Lisabonas mums jāsaprot. Es saprotu, ka mēs esam tādā pozīcijā, ka mēs varam izveidot e, saprātīgu pakotni Mums jāatrisina grūti jautājumi. Lamberts kundze sociālo drošību pieminēja un darbības jomu un definīcijas. Ja mēs varētu tikt eh, galā ar šīm definīcijām, tad es domāju, ka dalība valstis, kuras uzskatīja, eh, uz, sapratīs, ka tā ir laba ideja, un pat politiskās grupas uh, pat mūsu grupu iekšienē būs pretrunīgi viedokļi NVO un arotbiedrību viedokļi nāks iekšā. Tātad šeit būs spriedzi par šo jautājumu. Tas ir neizbēgami, jo mēs pirmo reizi runājam par zemes kvalifikācijas um, darbiniekiem un migrācijas plūsmām. Mēs, mums, tātad Mēs patiesībā esam ķērušies pie, tās, pie tāda ļoti jūtīga jautājuma. Uzklausot komentārus no kolēģiem, esmu pārliecināts, ka mēs varam veikt, eh, turpināt eh, auglīgas diskusijas par šo jautājumu. Un nu, te parādās, ka visi saprot, ka ar šiem te darbinieku nosūtīšanu un pastāvīgu atļauju, ka mēs esam iegājuši jaunā pēc Lisabonas fāzē un tas mums dod pamatu nobriedušai diskusijai. Un turpinot diskusiju, būs mazāk baiļi no šāda priekšlikuma pēc manām domām, bet tomēr, protams, būs grūtības. Es gribu lūgt, lai deputāti būtu uh, atvērti un skatītos priekšlikumu to tādu, kāds tas ir. Un savā ziņojumā es atspoguļošu daudz no bažām, kas šodien tika izteiktas. Bet es jau m, mm, tagad jūtos mazliet vairāk optimists nekā bija iepriekš. Mani brīdināja, ka šis te secinālo darbinieku jautājums būs grūts, bet šodienas sarunas norāda, ka mēs vēl varam iet uz priekšu. Thank you, Mr. Morais. Paldies, Morais kungs. Pateicos visiem dalībniekiem. Mēs varam iet tālāk. Būs vēl laiks runāt par šiem sezonāliem strādniekiem, bet, kā mēs redzam, astotais punkts darba kārtībā ir atlikts, un tāpēc mēs skatīsim devīto punktu. Es izmantošu iespēju sveikt mūsu bijušo kolēģi Džanīnu Haris Plašardes kundzi Ļoti jauki jūs redzēt atkal Libes komitejā. Un tagad mēs ķersimies pie devītā punkta. Mums būs kopīgās diskusijas. Mums vēl ir dažas minūtes atlikušas. Mēs varam runāt par rekomendācijas projektu par Lihtensteinas lietām trijām Mrs. Um, uh, Holmajeras kundze, vai lūdzu, jūs uh, tiem, tie, kas uh, vēlas palikt, lūdzu ievarēt klusumu. Koilju kungs, Holmajeras kundze un Vanda Kamps ir referente šīm te trijām lietām, un tāpēc mēs dosim viņiem vārdu. Un tad sāksim diskusijas termiņš, lai iesniegtu procedurālus grozījumus projektā, rezolūcijas projektā, ir, ir 6. decembris. Ne, nekādi grozījumi operatīvajā daļā netiks pieņemti attiecībā uz nolīguma protokoliem. Un tagad dosim vārdu referentiem. Redzu, ka Busutila kungs aizvieto Holmajeras kundzi. Busutila kungs, vārds jums. Pēc tam Koelju kungs vai Vande Kampa kungs. Koelju kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, paldies. Eh, que tem a ver com Schengen e provavelmente nos outros dois relatórios também, a situação. Ziņojums par Schengenu, arī pārējie divi ziņojumi Eh, kurus mēs skatām, jānorāda, ka eh, jautājumi samērā vienkārši. Tad, kad Šveice iestājās Schengen zonā, tāpat iestājās um, Schengen un Lichtensteina, un tāpēc mums vajadzēja uzklausīt visas iebildes, ko eh, pauda Vācija, Zviedrija, Zviedrija citas valstis eh, nodokļu jautājumos, bet ņemot vērā to, ka eh, šeit ir ļoti neliela valstiņa, un tā kā šī valsts neiestājas arī pašā laikā kā Šveice, un tā kā šeit ir runa par robežām kas atrodas Eiropas Savienības iekšēnē, mums, mums nav nekāda šauba par to, ka Liechtensteina varētu e, iestāties Schengen zonā, jau ir zināms, ka ir tādas valstis kā Norvēģija, Islande, kuras nav Eiropas Savienības dalība valstis, bet ietilp Schengen zonā. Tajā kas attiecas uz Schengens procedūru un vērtējumu skatīšanu. Tāpēc ir jānoskaidro, vai Liechtensteina atbilst visiem Liechtensteinas kritērijiem. Man nav nekāda iemesla domāt, ka tā tas nav, ka nevarēs respektēt eh, Schengens eh, normatīvus, bet eh, katrā ziņā parlamentam ir jādod sava zaļā gaisma, lai šīs skatīšanas un izvērtēšanas procedūra uh, tiktu sākta, un mans ieteikums ir dot zaļogais. Un uh, Vander Busutilkungs pirmkārt, paldies priekšsēdētāji, es gan aizvietoju savu kolēģi debatēs. Un runāšu par Lichtensteinas pievienošanās Schengen zonai uh, protokolu Holmeiras kundze atbalsta Lichtensteinas eh, pievienošanos, un tas ir arī loģisks un nepieciešams solis uz priekšu. Viņas atzinums ir pozitīvs, viņa apsveica eh, šī faila pabeigšanas, ilgu laiku šis dosie bija atvērts mūsu priekšā, un viņa apsveic to, ka šis protokols ir noslēgts, tas ir dabisks solis pēc sarunu beigām, un tas fakts, ka parlaments Lisabonas līguma ietvaros ir ar piekrišanas pilnvaru šajā sakarā, mums ir savu piekrišanu jādod. Vienīgi viena gala tīra personiska rakstura piezīme, ņemot vērā to, kā tūlīt uzstāsies Svandekam kungs par nākamo failu, ir samērā ironiski tas, ka mums notiek debats par Šveices iekļaušanu dažos Eiropas Savienības eh, nolīgumiem pēc šīs nedēļas referenduma Šveicē. Šeit mēs atvērām ceļu Šveicei eh, veikt lietas ar mums eh, Eh, pilnās partnerattiecībās, un reakcija no šīs valsts ir pilnīgi atšķirīga tāda, kad mēs redzam dažu, popu, dažu referendumu rezultātus šajās valstīs. Un es domāju, ka mums vajadzētu tomēr paust savas bažas par Šveicē notiekošo šo tautas iniciatīvu sakarā, kas nekādā veidā neatver šo valsti, bet gluži otrādi to uh, noslēdz. Paldies, paldies, Bosotilkungs. Mēs pieņemam zināšanai jūs novērojums un dodam vārdu Vandekampa kungam. Geef u even gelegenheid om aan het Nederlands. Eh, Priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Nu, tagad jums ir iespēja uzklausīt, kā es, paklausīties, kā es runāju holandiski. Pirms manis runāja visi angļu valodā, bet es runāšu savā valodā. Nu, man ir arī daži komentāri par manu priekšlikumu, ko es izskatīju. Valstis, kas šeit ir pieminētas, jau kļuva par Schengenas zonas valstīm, un tādēļ šīs valstis saņem palīdzību no ārējo robežu fonda un iemaksā arī šajā fondā. 2009. gadā, 30. jūnijā, vienošanās ir noslēgta, tas nozīmē, ka maijā visi procesi jau ir pabeigti. Lisabonas līgums, kas stāja spēkā decembrī pagājušo gadu, un līdz ar to Eiropas parlamentam ir jādod sava piekrišana vai arī jāatsaka piekrišana, un mans priekšlikums skaidri pateikt, ka šīs valstis noteikti varētu sākt darboties ārēja robežu fonda darbībā saskaņā ar Lisabonas līgumu, saskaņā ar Schengenas nolīgumu, ņemot vērā, protams, visu, kas notika Šveicē referenduma laikā. Paldies! Liels paldies! Un tagad varam diskutēt! Keller Konts. Thank you. I would just like to know whether somebody in this Paldies! Mālos pajautāt, kā tad ir ar šo referendumu? Vai Šveica tagad varētu vispār noslēgt Dublinas nolīgumu? Sanāk tā, ka Eiropas Savienība sūtīs cilvēkus uz Šveici, ja viņi ir iebraukuši no Šveicis, un tā kā automātiski mēs sūtam personas atpakaļ, ārzemniekus atpakaļ. Nu, es nezinu. Vai tas pēc loģikas nozīmē to, ka cilvēktiesības netikt ievērots un arī jautājumi, kas sasniegt ir patvaram, sa saistīti ar patvaram meklēšanu, varbūt tur varbūt kādam ir ko teikt. Enciju kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, kā ēna referents sociālistu un demokrāta grupā varu teikt, ka mēs varam atbalstīt referenta nostāju, un mūsuprāt ir pilnīgi dabiski šo ziņojums novērtēt pozitīvi. Liels paldies, neviens cits nav pieteicies runāt, nu tad varbūt uzklausīsim komisijas teiktu, kas komisija būtu sakāms, vai komisijas pārstāvjiem ir ko teikt, nekā nav. Ne Beļģijas prezidentūra, ne komisija neko neteiks. Kelerkundze. Nu jā, jā, varbūt komisija un padoma gribētu kaut ko teikt. Vai jūs zināt kaut ko par potenciālām sekām referendumam? Komisija? Vai jūs atbildēsiet uzreiz, vai arī jūs teiksiet, ka nākamreiz atbildēsim? La, la, laikam nākamreiz, vai ne? Nu tad varbūt jūs varētu pierakstīt uh, Kelleras kundzes jautājumu un atbildēt viņai rakstiski. Jā, saka komisija, mēs tieši tā arī darīsim. Jā, komentāru šobrīd nav. Es domāju, ka viss jau ir pateikts. Varbūt nu, viena no referentiem vēl būtu ko teikt. Jā, nē, nu tad arī būsim izskatījuši šo jautājumu. Un mēs vienojamies par to, kā Pēc rekomendāciju projekta piedāvāšanas mēs noteiksim arī grozījuma iesniegšanas datumu, kas ir 6. decembris līdz 12.00 dienā. Jūs varat iesniegt savus grozījuma priekšlikumus rezolūcijai. Tā tad viss ir kārtībā. Nu, tad paldies! Mēs turpināsim darbu rītdien 9 no rīta. Visu labu!